gribētu jums izteikt priekšlikumu. Kops kundze varētu teikt īsus ievadvārdus par savu ziņojumu, un tad mēs uh, varētu uzklausīt uh, Sanino kungu, kas ir paplašināšanas ģenerāla direktorāta uh, direktors komisijā, un uh, viņš uh, teica, ka viņš varētu arī stāstīt par eh, monitoringu ziņojumu par Horvātiju, kas šorīt tik pieņems komisijā. Viņš varētu īsi pastāstīt par to. Un es domāju, būtu saprātīgi, ja viņš uzreiz pēc kopas kundzes varētu izteikties, un mēs to visu varētu iesaistīt šajās diskusijās. Vai jūs piekrītat? Labi, kopas kundze, jums vārds lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mans ziņojums ir sagatavots balstoties uz pārdomām par to visu procesu, kas ir izcinājis pēc Kopenhāgenes samita. Un savās ziņojumā es iekļauju, protams, šāds padoms par līdzinēju attīstību, gaitu un par to, kā vajadzētu raudzīties nākotnē. Mēs esam arī piedzīvojuši ļoti nopietnu ekonomisko krīzi un tā rezultāta daļai arī tādu nogurumu un nevēlēšanos turpināt paplašināšanos. Uh, Tādēļ šeit es izceļu drīzāk tādu strateģisko skatījumu, norādot arī uz līdzinējo procesu un kopējām tendencēm paplašināšanas procesā. Es mēģinu to visu analizēt ļoti piesardzīgi, atsaucos konkrētam arī gadījumiem, valstīm, mm, mm, bet nepārāk tāds. Galvenais fokus tomēr ir visu procesu kopumā, un tātad Eiropas Savienības nostājām. Un atsevišķi I par katru valsti es nerunāju, jo katru valsti jau tad attiecīgi izskata katras valsts ziņ, progresa ziņojums. Jau, protams, kopus arī iepriekšējais Dānijas prezidentūras un tagad atkal Dānijas prezidentūras laiko mēs varam vēlreiz atgriezties pie Kopenhāgenes procesa un izvērtēt paplašināšanas procesu vispārējais uzstādījumus un efektivitāti. Tātad kādi ir noteikti prasības? Pirmkārt, jābūt stabilai demokrātijai, cilvēktiesību ievērošanai funkcionēšai tirgus ekonomikai, ir jāspēj uzņemties Eiropas Savienības dalībvalsts pienākumus un ir jāatbilst vispārējiem politiskiem uzstādījumiem. Lūk, tādi ir kriteriji, bet tas nenozīmē, ka to viss ir perfekts un skaidrs. Piemēram, savā ziņā mēs arī esam izcēlus, cik nepieciešam arī vēl papildus no, <clears throat> noteikt atsevišķos ekonomiskos kriterijus, domājot arī par ekonomisko pārvaldību un arī ņemot vērā sociālā uh, seks, kāds tās e, paplašināšanās process rada valstīm un kandidātu valstīm. Tad mēs runājam par to zemes konkurences apstākļiem un par konkrēto atbilstību arī noteiktajiem kritērijiem. Te mēs runājam arī par skaidru sociālo-ekonomisko konverģenci un par iespējamu arī, protams, arī izvairīties no papildus bezdarba rašanās procesa laikā. Tāpēc mēs skaidri vēlamies arī, lai mēs vēlreiz uzsvērt, ka Eiropas Savienības pieaudzības spēks tieši slēpjas ekonomiskajā tirgus eh, uzstādījumā, reizē ar sociālo modeli un sociālām garantijām. Trešajā punktā mēs esam <clears throat> uzsvēruši, ka, diemžēl, sociālais modelis arvien ir bijis atstāts novārtā paplašināšanās procesā. Uh, un tā rezultātā mēs esam piedzīvojuši ļoti nopietnas sekas, piemēram, sociālo dempingu, ar ko saskars Eiropas uzņēmēji un ar ko viņiem ir nopietni jā, jāstrīd šobrīd arī sarežģītos apstākļos. Tātad mums jāskatās, lai nākotnē mēs saglabātu paplašināšanas procesu ticamību. Te ir ļoti svarīgi, protams, lai arī nodrošinātu likumdošanas efektivitāti un kopējo Eiropas Savienības kapacitāti. Mans pirmais eh, viedoklis ir tāds, ka ir jāpanāk zinām elastība Kopenhāgenes kriteriju piemērošanā. Mēs nedrīkstam piemērot dubultos standartus attiecībā pret dažādām valstīm. Katru valsti ir jānovērtē pēc tās sasniegumiem, un mēs nedrīkstam noteikt papildus kriterijus atsevišķām valstīm procesa laikā. Tāpat arī nedrīkstam vēl papildus uzstādīt pārmērīgas prasības. Arī parlamentā mēs redzam, ik pa laikam tiek iesniegti tādi grozījumi, kas pieprasa no kandidātu valstīm lietas, kuras pašas dalība valstis šobrīd nemaz nespēja īstenot, un tās arī nedara. Līdz ar to absolūti būtu jānodrošina efektīva saskaņošana ar Eiropas uh, tiesībām, kas ir svarīgāks noteikts, un arī principu ievērošana. Mm, vienlaikus tātad arī nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret katru valsti. Vienlīdzīgi attieksme nozīmē arī, protams, godīgu attieksmi, un tas pieprasa arī procesu caurskatāmību. Es atbalstu komisijas centienus panākt <clears throat> šo visu procesu skaidrāk izmēram, nosakot konkrēts atskaits kritērijus, salīdzinošos kritērijus, kurus varam arī tad salīdzināt procesa laikā. Mums vajag panākt šādu skaidru, objektīvu, godīgu un objektīvu izmēram procesu. Katra dalībvalsts līdz ar to un kandidātu valsts var apzināties, kādas ir prasības, un līdz ar to potenciālās kandidātu valsts ļoti labi var zināt, kas no viņam tiek sagaidīts un kas viņam jādara, lai kļūtu par labu kandidātu valsti. Vienlaikus tas arī pieprasa šādu skaidrāku, pārliecinošāku progresu ziņojumu sagatavošanu, lai tas reizē kalpotu par skaidru ceļakārti kandidātu valstīm. Līdz ar to es atbalstu jauno sarunu pieju, kuru risinu šobrīd arī tad eh, piedāvā komisija, pievēršot uzmanību pamatiesībām, tieslietām, iekšlietām un vienlaikus uzsverot arī nepieciešamību nodrošināt vārdu brīvību un mēdīju brīvību. Gan teorijā, gan praksē. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka šāds strikti nosacījumu uzstādījums, protams, <clears throat> ir tādā ziņā pašmērķīgs. Te ir skaidri jāsaprot, ka ne jau runāja par procesu, bet par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums ir jānodrošina, ka valsts iestājas Eiropas Savienībā līdz ko visi nosacījumi ir <clears throat> ievērot, un vienlaikus mēs nepieprasam no valstīm solījumus, ko viņi nespēja īstenot. Ja valstīm ir sarežģījumi, tad labāk tas ir izgaismojums uzreiz. Un komisija pirms tā vispār sagatavot zinu par valsts, tad jau arī varētu šīs problēmas izcelt. Tas gan nenozīmē, ka bāžu gadījumus uzreiz vajadzētu apturēt visu procesu un vispār pārtraukt visas sarunas. Tāpēc vienmēr būtu jāveic arī nepieciešamais ietekmes novērtējums pirms sarunas par iestāšanos uzsākšanas. Un Eiropas Savienība arī, protams, jāveic savu ieteikumus novērtējums, vai vispār Eiropas Savienība ir gatava un spēja uzņemt konkrēto dalībvalsti. Sarunas, protams, var prasīt vairākus gadus, un tādēļ nepieciešams <clears throat> arī jau sagatavot otru ietekmes novērtējumu, tuvojoties sarunu noslēgumam. Tāda arī varētu būt papildus iespēja. Un tā tā, tur vienmēr būtu jāpievērš padzināt uzmanību pamatiesību cilvēktiesu pievērošanai. Ar, ar iestāšanās procesu, paplašināšanos procesu saistās arī dažādi veidi pārpratumi. Tātad svarīgākais, lai mēs tiešām nodrošinātu arī visu prasību ievērošanu mm, paplašināšanas procesam. Bet mēs nedrīkstam arī pārspīlēt. Līdz šim paplašināšanās mm, neaizskavē integrācijas procesu, un parasti tam sekoja arī papildus tad Eiropas līguma pārskatīšana, kas vēl konsolidēja pašu Eiropu un nodrošina ciešāku sadarbību. Mums ir jāspēj nodrošināt arī labā komunikācija par Eiropas sasniegumiem, arī tās dalībvalstīs ir jāuzsver Eiropas sadarbības ieguvumi, arī izmantojot mūsu ārējo darbības dienestu mūsu kaimiņu politikā. Tieši tāpēc vēlos atsaukties uz 2009. gada izcilo komisiju, kur mēs atskatāmies uz pieciem gadiem, uz pēdējo lielāko paplašināšanos, kur ir izcelt pēdējie pieci gadi un ko tas ir devis īpaši dalībvalstīm, to uzņēmējiem, un kā arī tad jauno dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai ir arī palīdzējusi Eiropas Savienībai iegūt lielāku smagsvaru starptautiskajā arēnā, gan ekonomiski, gan arī politiski. Šis ziņojums uzsver, ka tā ir bijusi apusē ieguvēja situācija gan jaunām dalībvalstīm, gan vecajām dalībvalstīm. Mums ir vairāk jāpievērš uzmanības, kā mēs komunicējam, kā mēs nododam šo ziņu arī iedzīvotājiem. Te ir ļoti svarīga sadarbība ar aktīvajiem viedokļu veidotājiem, žurnālistiem, <clears throat> viedokļu virzītājiem un arī visām citām pusēm. Un visbeidzot, par <clears throat> divpusējiem strīdiem. Es atbalstu vēl daudzpusējiem strīdiem. Uh, Es tātad atbalstu Eiropas parlamenta nostāju, ka divpusējo valstu strīdi nedrīkst kavēt valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Tie ir ātri jāatrisina, vienmēr atsaucoties uz kopiem Eiropas Savienības interesēm. Mēs visi labi atceramies un zinām, ka labas kaimiņa attiecību politikas eh, un kaimiņa attiecības ir pašas par sevi nozīmīgs pamats tālākai politikai. Tātad Eiropas Savienībā noteiktajā hartā pamatiesības arī skaidri norāda, ka Eiropas Savienībai un kandidātu valstī jādara viss, lai atrisinātu valsts um, konfliktu ar citu valsti. Un Eiropas Savienība izmantojot savu ietekmi var radīt arī papildus apstākļus, lai nodrošinātu ciešāku un labāku sadarbību starp partneriem pēc arī jau pirms iestāšanās faktam. Eiropas Savienība, protams, arī ar savu pierā, piemēru arī atklāja jaunus ceļu konfliktu atrisināšana sarunu ceļā, pierādot, ka tāds risinājums ir iespējams un ir vēlams. Un tieši tāpēc vēlreiz un kā tev reiz Eiropas Savienība atrasi, atgādina, ka dalībvalstu un citu valstu konflikti ir jārisina vienmēr sarunu ceļā, kopīgā ientrasītībā meklējot <clears throat> izlīgumu. Es jums nestāstīšu vairāk par citām detaļām, jūs to visu varat izlasīt arī pašā ziņojumā. Vēlos tikai vēlreiz atgādināt. Paplašināšanas procesa uzticamības saglabāšana ir pašas Eiropas Savienības interesēs. Tas ir arī mūsu strateģiskās intereses. Bez šāds uzticamības Eiropas Savienība var arī zaudēt savu pārmaiņu <clears throat> spēku un ietekmi arī uz tuvākiem kaimiņu valstīm neiztenojot mūsu <clears throat> labākos nodomus, mēs zaudējam Eiropas Savienības nesaistošos ieročus un līdz ar to arī savus ārpolitikas ieročus. Paldies! Eiropas komisija. Paldies, priekšsādātāji! Es tad turpināšu tieši šajā brīdī un tieši to pašu ideju, ko arī uh, nu pat eh, pateica Kops kundze. Es arī uzsveru, un Eiropas komisija vienmēr ir uzsverusi, ka ir jāsaglabā šis divpusējais arī konflikta atrisināšanas ceļš. Un ir vienlaikus ir jāsaglabā Eiropas Savienības šīs ietekmes spējas pārveidot arī realitāti, un es domāju, ka tad mēs skatāmies, ja mēs nespējam atrisināt šīs situācijas eh, mūsu pievārtē, tātad mūsu kaimiņu starpā, tad, nu, kā mēs gan varam mēģināt kaut kā ietekmēt pasauli plašākā mērā. Kops kundze ir sagatavojis ļoti rūpīgu ziņojumu, un es īpaši šeit apsveicu šo makro perspektīvu, ko viņa ir arī attīstījusi pašā ziņojumā. Es pārāk daudz arī nekavēšos varbūt pie paša gan ziņojuma satura. Man ir varbūt pāris konkrēti arī vēl piezīmes, ko es nodošu pašai kopskundzei, bet vēlos uzsvērt šī sociālā dimensija, ko viņi ir izcēlusi ziņojumā, ir ārkārtīgi nozīmīga. Mēs gan neuzskatām, ka mums vajadzētu vēl papildināt šeit papildus jaunus kritērijus, kas jau ir noteikti kā Kopenhāgenes kritērija, Mums, prāt, pietiek ar tiem, kas jau ir noteikti, bet kādā ziņā mēs varam uzsvērt divus galvenos virzienus. Pirmkārt, dziļāks saturs o, konkrētām sadaļām, sarunas procesā, piemēram, es domāju, 19. sadaļa par sociālo politiku, sociālo jautājumu, un papildus arī vēl šāda mētiecīgs atbalsts valstīm, paplašināšanas procesā, lai tās varētu uzlabot valsts sociāla-ekonomiskos rādītājus ciešākā sadarbība ar Eiropas Savienību. Mēs arī uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt šos salīdzinošos atskaits kritērijus. vienlaikus mums ir jābūt pārliecībai, ka tas nerada papildus slogumu kas kļūst pilnīgi nepanesams eh, kandidātu valstīm. Bet to arī pat Kopskundze norādījusi savā ziņomā un arī šodien savu skaidrojumus. Cik vien iespējams, mēs kādā ziņā mm, centīsimies arī noteikt konkrētas prioritātes, arī domāt par politikas jomām, kuras attīstīsim arī savu dialogā ietvaros. Īpaši uzsverot likumvaru, tiesiskumu, pamat eh, brīvību nodrošināšanu, kas ir viens no šiem pamatelementiem, sistēmiskiem elementiem pašā sarunu procesā, bizoties uz dalību Eiropas Savienībā. Priekšstādātāji, Vēlos arī pievērst jūsu uzmanību vēl pāris jautājumiem. Šodien, šorīt, Eiropas komisija apstiprināja monitoringu ziņojumu par mm, Horvātijas iestāšanos procesu Eiropas Savienībā. Mēs, protams, šobrīd mm, novērojam Horvātiju viņas virzībā uz Eiropas Savienību, un lūk, šis ir arī Otrais ziņojums pēc uh, līguma parakstīšanas. Tātad seši mēneši kopš ir pagājuši, tātad kopš arī, <clears throat> arī nu, periods, ko mēs apskatījām, seši mēneši no 2011. gada septembra līdz šī gada februārim. Un tad mēs galvenokārt uzmanību veltām tieši tieslietām, iekšlietām, eh, drošības jautājumiem un pamatiesību nodrošināšanai. Ir jāatzīst, pirmkārt, progresē skaidri pateikts, ziņojumā skaidri pateikts, ka Horvātija atbilst visiem kriterijiem un aicina arī vēl veikt visus nepieciešamos turpmākos soļus, lai Horvātija būtu absolūti sagatavota iestāties Eiropas Savienībā 2013. gada 1. jūlijā. Mēs esam pārliecināti, ka tāds notiks, un mēs vienlaikus arī, protams, turpinām arī cieši sekot kā Horvātija īsteno savas saistības. Man liekas apzinoties, ka Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga gan Eiropas Savienībai, gan arī pašai Horvātijai. Vēlējos vēlreiz uzsvērt vienu elementu. Un tas pats, ko arī Kopskundze uzsver savā ziņomā Tad jautājums par to, kā mēs varam dot jaunu grūdienu paplašināšanas procesam. Jautājums ir par to arī, kā mēs varam pārvarēt, zinām, tādu Eiropas jau nogurumu paplašināšanas procesā. Lai gan šīs nogurums ir varbūt aizliegtais vārds Eiropas komisijā. Mm, nu, kādā ziņā mēs esam pateicīgi jums par visu atbalstu, un esam gatavi arī uzklausīt jūsu ierosinājumus, kā mēs arī turpmāk varam virzīt Eiropas paplašināšanās procesu. Arī domājot par iespējams jau tālākajām citām Rietumu Balkānu valstīm. Paldies jums par šo informāciju, par šodienas lēmumu. un par jūsu pozīciju nostādēm šajā ziņāmā. Tālāk ir eh, vairāk jautājumu. Divdesmit minūšu laiks tāt mums diskusijām. Ēnu referenti būs pa divām minūtēm, citiem visiem pa minūtē. Oimen Roitien, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Es arī pārmēģināšu tad iekļauties divās minūtēs. Piekrīt Kopskundzei. Tāds paplašināšanās, protams, ir laba atbildē uz šo papildus izaicinājumu, kas ir mūsu mm, šodienas aktualitāte. Nerunāt tikai par Eiropas saimnību kopumā, bet arī par mūsu dalībvalstīm. Un tas ir ah, katrā ziņā ne tikai mērķis, bet arī katrā ziņā pats līdzeklis, lai sasniegtu šo mērķi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu arī šo Eiropas kapacitāti un arvien mūsu prestižu. Paldies arī kopā skundzei par visām idejām, kas iekļaut šeit ziņomā. Tomēr man jautājums. Varbūt, ka vēl varētu, varbūt tomēr spēcīgāk dažas lietas formulēt pašā uh, ziņojumā, jeb varbūt arī iegūt šo spēcīgāko signālu tieši atsakoties no dažām papildus informācijas detaļām, tad koncentrēties tikai uz būtisko, varot mēs varam arī pateikt, panākt vēl lielāku spēku. Varbūt, ka tad mēs tiešām varētu vēl padarīt tādu kodolīgāku šo ziņojumu. Bet vēl gan Kopskundze jāatzīst, ka šeit ziņojumā ne, nekur nevar atrast um, zināmas lietas. Jā, jūs nosaucat, ka, sakat, ka ir vairākas kandidātu valstis, uh, un kad drīz tās varētu arī iesāstie, iestāties, bet jūs neko nerunājat par iespējamu Eiropas Savienības robežu, galēju robežu. Nu, kādā ziņā man tas ir paliek jāatvērts jautājums, un vēl arī tad ir interesanti, ko jūs ir piedāvājat šī sadaļa par biletāro jeb divpusējo jautājumu atrisināšanu. Bet varbūt, ka vajadzētu vispār pateikt striktāk Valstīm jāsakārto savas divpusējās attiecības, pirms vispār viņi sāk domāt par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tālāk, ja mēs skatāmies arī uz sabiedrības eh, noskaņām un eh, kas tad vispār notiek Eiropā, mm, kāda ir komunikācija politika, Eiropas komisija, domā arī par jaunu instrumentu mm, ieviešanu, izstrādi Eiropas saimnieku, domāt arī par sociālajiem kritērijiem tam līdzīgi, bet jūs skatāties 3, 4, 5 arī uh, punktu, uh, kur jūs runājat par arī konkrēti ciešā kontroli par pašu paplašināšanās procesu un papildus arī noteiktās kontrolas procesu, nu arī tās dalībvalstis, kas jau ir šobrīd Eiropas Savienībā, arī pret tām jāvērš šāda kontroli. Bet priekšsādētāji, jo mēs vēlamies panākt tik daudz, vai mēs tiešām varam arī var pateikt, ko tad mēs skaidri gribam. Varbūt mums vajadzētu tomēr vienkāršot lietas un koncentrēties tikai uz būtisko. Man ir tiešām prieks, ka ar, ar um, referenti mēs esam ļoti labi sadarbojušies. Par saturisku mums ir tiešām bijuši vienošanās, bet kādās mēs vēlētos varbūt nedaudz vēl konsolidētāk un spēcīgāk ziņojumu. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Manuprāt, tas ir ļoti labs un izdevies ziņojums. Paldies, Kopskundzei! Tas iet ļoti cieši kopā arī ar to, kā es redzu paplašināšanās procesu. Man, piemēram, ļoti piesirdziet arī F apsvērumu punkts, ka katru valsti jāvērtē pēc tās sasniegumiem un eh, tās atbilstību kritērijiem. Atbilstības līmenis ir jānosaka skaidrā un godīgā veidā. Nu, kādā ziņā mēs arī gribētu pirmkārt jau pateikt, ka arī te jāvadās, protams, ir tehniskā līmenī. Pirmkārt jāskatās, vai viss atbalsts tehniski, un mēs varbūt arī to atdalām no iekšpolitiskiem lēmumiem, arī, piemēram, kas notiek Rietum Eiropas politiskā telpā, kāds ir debats. Mēs zinām, ka vakardien um, atkāpās Nīderlandes premjers, un tas, protams, varbūt ir uzskatāms, kā zinām, tādu um, par labu zīmu signālu paplašināšanas procesam padomē. Un es domāju, ka ir absolūti jānodala paplaš, Eiropas paplašināšanas process no iekšpolitiskām debatēm un diskusijām dalībvalstīs. Man katrā ziņā arī ļoti patīk arī 11. un 12. pants jūsu sagatavotajā ziņojumā. Vēl par šo sociālo dimensiju. Šorīt nodarbinātības komitejā mēs arī sagatavojam atzinumu, kas tieši runā par šo jauno stratēģiju Eiropu 2020. Manuprāt, tas reizē ir arī kā kalpa atbildi jūsu jautājumam par iespējamiem sociālajiem kritērijiem. Eiropa 2020 katrā ziņā. Ja varētu arī kalpot kā skaidrs rā, virzienu rādītājs. Tas arī kalpo kā rā, virzienu rādītājs pašām dalību valstīm, iespējamais modelis un mērķi ekonomikas attīstībai. Un tie arī mēs zinām par tālāk kandidātu valstīm un jau pievienošanās valstīm, tad arī mēs uz sevi varētu attiecināt. Katrā ziņā es arī sagaidu, ka mēs labi sadarbosimies, un tas būs ļoti labs. Paldies! Uh, chairman, is... Priekšsēdētāji, manuprāt, šis ir um, visai provokatīvs ziņojums, bet pirms mēs sākam izšķidāt Kopenhāgenes kritērijas, mums vajadzētu um, pašiem sev pajautāt, kāpēc mēs to gribam darīt. kāda ir mūsu pašreizējā eh, pieredze ar iestājas valstīm, ka mums vajadzētu, kas tad ir nogājis greizi, ka mums vajadzētu sākt citu pieeju. Atsevišķas dalība valsts varētu pārskatīt savu dalību, ja mēs aizējam pārāk tālu. Pārformulējot iestājas kritērijus. Es neuzskatu iestājas procesu par tehnisku, un es nedomāju, ka to varētu kvantificēt kopas skundzes piedāvātajā veidā. Manuprāt, tas ir dziļi politisks process, un, ja Eiropas Savienība atmet eh, savu mm, apņemšanos nodrošināt uh, Um, labklājību austrumos un, um, un dienvidos, tad uh, Eiropa zaudēs ļoti daudz politiskās varas šajā globalizācijas periodā. Mums ir jāiemācās pieturēties pie morāliem integrācijas uh, mērķiem un turēt vārdu attiecībā uz iestājas un perspektīvām kandidātu valstīm. Tālāk par ekonomisko un sociālo politiku nevajadzētu pārāk zemu novērtēt lielās um, atšķirības turī, turīguma līmeņos mm, pašā Eiropas Savienībā. Piemēram, Beļģijā nodarbināts kādu personu eh, darba devējam izmaksā Beļģijā 35 eiro un Bulgārijā 2,5 eiro uz vienu darbinieku. Dumping is a mistake. Es domāju, ka pārspīlēt sociālā dempinga problēmu ir kļūda. Un visbeidzot, mums ir eh, rūpīgāk jāizskata izteiktie priekšlikumi. Un ja mums būtu jāmaina iestājas process, tad es eh, gribētu, un mūsu grupa gribētu redzēt lielāku uzsvaru likt uz 23. un 4. Eh, nodaļas eh, atvēršanu iestājas procesa sākumā. Tāda ir mūsu pieredze ar Turciju, un, manuprāt, tāda ir arī ar Horvātiju. Un, iespējams, Tā kā mēs virzāmies uz konvenciju 2015. gadā, tad mums eh, vajadzētu arī skatīt asociētā lodzek, locekļa formātu. Thank you. Vajadzētu izteikties minūtes eh, garumā, jo savādāk mēs darba kārtībā neiekļausimies. Vēl ir uh, eh, eh, Lamsdorfa ziņojums un pusē sešos UNESCO pārstāvis. Katrā ziņā mēs. Šis ziņojums ir jāspriež ilgākā laikā, un tāpēc mums būs vēl iespējas nākt klajā ar saviem priekšsēkumiem. Kačina kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt Kopas kundzi par lielisko sagatavotos ziņojumu, kas atspoguļo kritiskos um, elementus veiksmīgā paplašināšanas stratēģijā. Un viens no grozījumiem ir komisijas loma iestājas procesā Eiropas Savienības delegācijas amatpersonas un uh, Eh, eh, kandidāti valstīs bauda lielu cieņu, un es domāju, ka mums ir jāpieprasa eh, proaktīvāka pieeja, identificējot iemeslus korupcijai šajās valstīs. Komisijai ir jāpieņem individuāla pieeja, pieeja lai varētu nosaukt konkrētus sistēmiskas korupcijas piemērus šajās valstīs. Šobrīd Ehm, komisija aicina tikai strādāt pie esošiem reģistriem. Es domāju, ir ļoti nozīmīgi sāka 23.4. Eh, nodaļas atvēršanu iestājas sarunu sākumā un beigās, un tas varētu pātrināt cīņu ar korupciju un organizēto noziedzību. Tomēr es uzskatu, ka nav pietiekami paveiktais, un mēs varam izdarīt vēl vairāk. Paldies! Es arī gribētu uzdot vienu. Es gribu tad, tad tikai apsveikt Kopas kundzi ar šo ziņojumu. Tas dod iespēju mums plašāk apspriest šo jautājumu. Ko tad mēs pateiksim cilvēkiem, kur ir dzimuši 90. gadā un tagad jautā, kā tad būs tālāk, ko mēs varam darīt? Uh, Bet, kad es uzklausu Omen Roitenes kundzi, tad eh, izklausās, ka viņa nemaz negrib eh, paplašanāšanos. Viņa ļoti labprāt runā par to, kur tas process viss varētu beigties, bet eh, es nedomāju, ka mēs par to varam runāt, jo um, mēs pēc 20 gadiem atkal situācija būs mainījusies. Mums jāraugās arī, kas notiek mūsu dalību valstīs. Uh, Un tad, kad es to redzu, kā es uh, varu, tad ir jautājums, kā var Vīm Vildars vispār pieciest, jo viņš taču nav nekāds Eiropas draugs. Uh, šeit uh, ir jāiesniedz noteikti daudz grozījumu, un tad mēs redzēsim, kurš ir par paplašanāšanos un kurš nē, un man ir prieks, ka komisija ir sniegusi savu uh, paziņojumu, un uh, labi, ka Fūlis kungs ir tāds progresīvi uh, Eh, domājošs komisārs, un ne, ne, mēs varam skatīties nākotnē. Nu, nav nemaz vajadzīgs Vims Vilders, eh, nebūtu vajadzīgs, ja sociāldemokrāti iet valdībā, jā. Gut. Herr Kukan. Kukan. Herr Kreiseldörfler, also... Kreiseldörfler kungs, eh, mēs te nevaram diskutēt par partijas politiku. Nu, mums taču jāatzīst, ka Nīderlandē sociāldemokrāti negrib iet valdībā un uzņemties atbildību, ja tas viss tur iederās. Diemžēl tā ir, ka mums ir e, aizvien vairāk labējās partijas Eiropā un uh, demokrātiskās partijas uh, nav gatavas apvienoties, sadarboties, lai nebūtu atkarīgi no šiem uh, labējiem radikāļiem. Kulkāna kungs, es atvainojos, ka es jūs pārtraucu, kungi. Ingdēt. Es domāju, ka kopas eh, kunga darba rezultāti ir jānovērtē Rietumbalkānu valstīs ir eh, būtiski uzsvērt Eiropas Savienības pārveidojošās iespējas reģionā un kā tās eh, labāk izmantot. Ir ļoti nozīmīgi pieminēt ekonomisko un sociālo dimensiju, bet eh, šo dimensiju nedrīkst pārvērtēt. Komisija ir mēģinājusi strādāt inovatīvi eh, attiecībā uz savu pieju integrācijas procesam, un mums vajadzētu atbalstīt viņu iniciatīvas. Un arī eh, pašiem mums ir jābūt elastīgākiem attiecībā uz Eiropas integrācijas procesu. Es domāju, tajos gadījumos, kuri nevarētu tikt skatīti kā standarti gadījumi, šajā gadījumā tie būtu Kosova un Bosnija Hercegovina. Tāpat arī es gribētu redzēt vairāk un lielāku lomu Eiropas parlamentam šajā procesā, jo ļoti bieži mēs varam eh, sniegt savu devumu procesam un palīdzēt stimulēt politisko attīstību. Piemēram, Eiropas parlaments ir ar unikālu politisku pieredzi ar daudziem deputātiem no dažādām valstīm, kuras paš, kuri paši ir bijuši iesaistīti savulaik integrācijas procesā, un šo pieredzi vajadzētu izmantot. Paldies! Gomeša nākošais runātājs. Gribu pateikties Eleni Kopai par sagatavoto ziņojumu. Un uh, interesantajiem elementiem, kas ir iekļauti. Es gribētu sociālos standartus vairāk izcelt paplašināšanās procesos. Kāpēc sociālie standarti nav pārāk izcelti? E, tāpēc, ka tie nav izcelti arī pārāk Eiropas Savienībā mēs esam tos dekonstruējuši. Un, piemēram, e, palūkojieties, kā notiek process manā valstī, tāpēc ne, nav brīnums, kā paplašināšanās gadījumā šis e, E, jautājums e, tiek atstāts novārtā, ļoti lielā novārtā. Tālāk uzraudzības mehānisma e, sakarā mums ir jāsako par Kopenhāgenes kritērijiem, kā tie attiec ne tikai uz iestājas valstīm, bet arī uz Eiropas Savienību, jo mums ir jārīkojas ticami. Un prasot no Eh, citām valstīm mums ir arī pašiem sev eh, jāpiemēro šie paši standarti, bet nu, ir bijušas eh, pietiekami daudz epizodes, kas to apliecina, un es pat uh, Šeit eh, nerunāšu par sadarbību ar spīdzināšanas lidojumiem, bet arī par sociālajiem standartiem, kas ir ar ļoti daudzu, iet, ļoti lielu ietekmi uz cilvēktiesībām, brīvībām, sociālo dialogu un tā tālāk. Un visbeidzot, gribētu paust bažas par to, ka divpusējie strīdi starp Turciju un Kipru mūs varētu vajāt eh, tuvākajā pusgada laikā, izraisot ļoti provokatīvus komentārus. Eh, un ņemot vērā tos komentārus, ko ir pauduši Turcijas valdība. Un eh, tie ir ehm, visai, tie var būt kaitīgi gan Eiropas Savienībai, gan Kiprai. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šajā ziņojumā nav nekā provokatīva, un es neredzu, kur kungs redzēja provokācijas. Manuprāt, tas ir labs mēģinājums, mēģinot pārdomāt par pap paplašināšanās rezultātiem un e, turpmākiem paplašināšanas perspektīvām. Tāpat arī tas ir mēģinājums. E, nodalīt eh, procesu attiecībā uz konkrētām valstīm, eh, kas eh, ir iestājas procesā. Tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs devums un esmu pārliecināts, ka tas sniegs, dos savus rezultātus un padarīs mūsu pieju šim jautājumam dziļāku un ticamāku. Un es gribētu runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt, esmu mazliet eh, skeptisks attiecībā uz Eiropas Savienības integrācijas kapacitātes eh, izmērīšanu, jo to varētu izmantot tie, kas ir pret paplašināšanu, lai pierādītu, ka tādas kapacitātes nav un visbeidzot traucēt kavēt visu procesu. Otrkārt, eh, par iestājas kritēriju uzraudzīšanu. Manuprāt, jānorāda, ka šāds mehānisms visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ne tikai paplašināšanās valstīm vai tās, kuras nesen ir pievienojušās Eiropas Savienībai, jo pat tagad mēs redzam vismaz trīs valstis Eiropas Savienībā, kuras ne pilnībā īsteno šos kritērijus. Un visbeidzot, vajadzētu ziņam sakarā pieminēt arī to, ka taiskaitā iestājas valstīm ir ciešāk jāseko mūsu stratēģijām, piemēram, Eiropa 2020 nav pieminēta. Es saprotu, ka pašreizajā ekonomiskajā situācijā pat Eiropas Savienības iekšienē ir grūti runāt par šo stratēģiju. Tomēr mums šis jautājums kaut kur ir jāiekļauj. Un visbeidzot, manuprāt, tie ir nozīmīgi pūliņi. Es atceros diskusiju paplašinātajā birojā, kad mēs spriedām par šo ziņojumu, ka tas varētu būt bīstams, ka mēs nezinām, kur tas būs var nomest, bet parlamenta ārlietu komiteja vienmēr ir bijusi par paplašināšanos, un lai mēs būtu ticami, tad mums ir šī ziņojuma sakarā jāpadara ja, eh, šis process par mazāk mītisku. Paldies! Priekšsēdētāji, kopas kundzes ziņojums ir bez strīdīgiem jau, uh, punktiem, bet es nevaru piekrist modelim, kur viens izmērs der visiem. Piemēram, Eirozonu visām ja jaunajām valstīm jāpievienojas eiro. Tas uh, var novest pie katastrofas. Mums ir nepieciešama plašāka ģeometrija nākotnes paplašināšanās gadījumos. Tāpat arī. Uh, par eh, definīcijām politiski un geogrāfiski Eiropai, un tas attiecas arī uz demogrāfisko atbalstu mūsu balsotājiem. Un viņiem ir jāapzinās izmaksas nodokļu maksātājiem dažādos fondos, struktūra fondos, un tāpat kā uh, Eh, kāds spiediens tiek izdarīts uz valstu resursiem. Piemēram, mēs redzam, pie kāda neziņa noved um, un 20% eh, balsotāji Francijā nobalsoja par nacionālistiem, par Lepēnu. Mums ir jādomā par um, pašiem savu konsekvenci. Tālāk 12. punkts. Visām uh, iestājas valstīm ir jāizmanto, jāpiekrīt eh, neizmantot divpusīgus strīdus, piemēram, nosaukumu sakarā, lai bloķētu nāk, iespējami nākotnes iestā, iestāšanos, kā mēs to redzam, piemēram, Maķedonijas sakarā. Es no sirds eh, tic ceru, ka Horvātija nekad neizmanto savu jauno statusu, lai bloķētu Serbijas eh, iestāšanos dēļ tā, kas notika pirms apmēram desmit gadiem. Eh, tāpat Kūkana kungs, eh, mū, pat pirms Lisabonas līguma parlamentam bija lielāka pilnvar, eh, lielāks pilnvars piekrišanas procedūrā tad, kad mēs um, izaugām no 15 līdz 25 valstīm. Un es gribētu zināt, vai parlaments ir uh, ar lielākā pilnvaram līguma izpratnē nekā nacionālajie parlamenti, un vai mums vajadzētu to izmantot savās interesēs un savai ietekmei eh, šajā procedūrā. Paldies! Man noch äh, eine Wortmeldung. Vēl viens runātājs. Šalts kungs. Paldies, priekšsēdētāji, ka es kā ēna referents vēl varu izteikties. Jums ir pieredze arī uh, ar 6. un 8. gada ziņojumiem, un tāpēc es domāju, labi ir atcerēties principā, ka Eiropas Savienība ir atvērta jebkuram, visām valstīm, kas vēlas pievienoties, un šo principu es redzu ziņojumam, par, tos, par to paldies referentei, eh, ka viņa to iekļāva. Trīs punkti. 17. pāns, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Pat, ja tagad eh, mēs diskusijā esam eh, konstatējuši, ka, protams, Eiropai ir jābūt spējīgai uzņemt dalību valstis. Tātad mums ir jāgūst arī uh, pilsoņu atbalstu runājot par paplašanāšanos, jo īpaši tagad, kādā attīstības fāzē ir Eiropas Savienība, un tāpēc integrācijas spēja ir uh, nopietni uztverams uh, kritērijs, runājot tālāk par paplašanāšanos. Jo mums taču ir uh, jāpriecājas arī par to, ka mēs varam noturēt 27, 28 valstu Uh, Eiropu, arī tur ir jā, jābūt pilsoņu atbalstam, un šeit, manuprāt, uh, ir pieminēta šī sociālā dimensija. Vēl pārsvārdu par Kopenhāgenes kritērijiem. Es domāju, pie tiem vajadzētu palikt, pieturēties, padomāt par to, kā tos varētu attīstīt tālāk, bet uh, vajadzētu arī ļoti nopietni visām 27 valstīm paraudzīties uh, uz sevi un va, padomāt par to, vai mēs tagad tās varētu, tos varētu pieņemt, e, piemēram, Nīderlandē, Ungārijā, kā mēs paši e, izturamies pret e, pamatbrīvībām. Tas ir jāvērtē, un tāpēc es domāju, ka vajadzētu arī domāt par to, kā vēlamies veidot paplašanāšanos nākotnē. Paldies! Līgumā nav rakstīts, ka katra valsts uh, Uh, var kļūt par dalībvalstu. Tur rakstīts, ka katra, kas atbilst kritērijiem, var iesniegt pieteikumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tātad tas nav automātisks process. Es domāju, ka svarīgi ir, lai kopskundzes iesniegtie priekšlikumi, piemēram, par šo monitoringu um, būtu iekļauts. Tas ir arī svarīgs punkts, lai gūtu pilsoņu atbalstu. Uh, Rumānijas un Bulgārijas gadījumā un arī citos gadījumos tā bija, bet tas vienkārši nedarbojās. Mums ir jāpadomā, jo komisija nebija pietiekami politiski drosmīga, lai šos mehānismus izmantotu. Tātad mums šeit ir jārunā arī par metodēm, kā padarīt šo pasākumu par tādu stabilu un ticamu, un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, lai dotu, zinām, drošību mūsu pašu iedzīvotājiem. Uh, Tā viņi varētu labāk pieņemt paplašināšanos. Un es domāju, ka mums ir arī jāatzīst, ka Eiropas Savienība un tās pilsoņi ir paveikuši milzīgu darbu. Mēs kādreiz bijām deviņi e, deputāti Eiropas parlamentā, tagad 28. Un e, no 2004. gada līdz šim brīdim mēs esam uzņēmuši 13 jaunas valstis. Un e, es domāju, ka šī politika ir bijusi veiksmīga, un tas ir milzīgs sasniegums. Un uh, tas ir arī praktiski jāīsteno, ir jābūt konsultācijas fāzēm, un tagad ja mēs esam krīzes situācijā. Krīzēs mēs arī pēc vēlēšana rezultātiem uh, redzam, ka populistiem ir iespēja izmantot krīzes uh, savā labā. Uh, Tā tad ir vēršanās pret uh, migrantiem, pret uh, citādiem uh, cilvēkiem, kas it kā ir vainīgi pie šīs situācijas. To mēs arī uh, šodien piedzīvojam. Un ja mēs to neņemsim vēr, vērā un neapkarosim, tad arī uh, saskarsimies ar problēmām. Un es domāju, ka mums tādā saprātīgā veidā ir jārēģē uz šo attīstību, arī ņemot vērā uh, paplašināšanos. Nevar vienkārši iet uz priekšu, jo tad mēs zaudēsim atbalstu. Mums ir jāpaplašina šis atbalsts sabiedrībā. Un pie tā piedara arī šis paplašināties spējas jautājums, un uh, uz Kopskundze uz to norādīja, ka tas ir svarīgs aspekts - uzņemt spēju. Tātad Roman Roitens kundze to vairāk vēl precizēja. Un tas ir uh, skaidrs, ka pilnīgi noteikti mums būs daudz skaidrāk jāpamato pilsoņiem un arī mums pašiem sev jāpamato, uh, līdz kuram punktam tad mēs varam iet un cik tālu mēs varam iet, lai Eiropas Savienība neizjuktu. Mēs būsim varbūt 35, 38 valstis, un tad nevarēsim ar vienbalsību, vienbalsīgu balsojumu mainīt līgumus. Uh, Tātad Lisbons līgums bija uh, atbilde uz 12 valstu uzņēmšanu, bet mums ir vajadzīgi vēl tālāki soļi. Tātad solījums ir skaidrs, uh, ko mēs devām Tesalonikos uh, attiecībā uz Balkānu valstīm. Bet arī šīm valstīm ir jāatbilst kritērijiem, tur nekādas atlaides nevar būt. Uh, bet mums arī jāstrādā pie savām struktūrām, ja vēlamies turpināt paplašanāšanos. Tā skaitā es šeit domāju arī struktūras Eiropas parlamentā. Un šajā kontekstā ir uh, skaidri jāskat šie jautājumi, ja vēlamies, lai šis process būtu veiksmīgs. Un es domāju, ka Kopas kundzes ziņojums ir labs pamats šīm diskusijām. Un noteikti runājot par grozījumiem, būs uh, jārunā arī par to, kur mums ir jāsāsina mūsu pozīcijas. Bulgārijas un Rumānijas un citu valstu gadījumā, arī Horvātijas gadījumā, mēs tiesiskuma un korupcijas jautājums daudz vairāk uzsvērām, daudzi e, par to jau runāja. Tas ir tāds kā vēzis valstīm, kas ļauj, neļauj tām attīstīties. Uh, Mums arī varbūt vēl spēcīgāk pret to ir jācīnās, lai eh, valstis eh, saņemt lielākas iespējas. Un varbūt jāuzsver arī tas, ko Eiropas Savienība jau ir izdarījusi integrēt spējas eh, uzlabošanā, to Kopskundze varētu vēl iekļaut ziņojumā. Un arī valstīs mums ir jāpaskaidro, ka tām valstīm, eh, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, šīs lietas būtu jādara arī tad, ja tās nevēlētos iestāties, eh, ja, jo tas būtu jādara arī, ja tās grib veiksmīgi attīstīties ekonomiski, sabiedrības eh, kontekstā, un tas tām būtu jādara arī, ja tās nebūtu kandidātu valsts. Un es domāju, ka tas valstīs pašās ir jāpaskaidro, ka jūs taču šīs lietas darāt nevis Eiropas Savienībai, bet savā labā. Uh, Un um, valdības uh, bieži vien saka, uh, jā, man arī nepatīk šie pasākumi, bet Brisele no mums prasa, un tas uh, mazina Eiropas Savienības popularitāti. Es domāju, ka par to vajadzētu vēl padomāt šajās debatēs, un es domāju, ka mums vajadzētu intensīvi par to diskutēt. Un tieši šajā posmā ir svarīgi arī padomāt par grozījumiem. Un varbūt diskutēt ne tikai par grozījumiem, bet ies, ielūgt arī ekspertus uh, tā vispārīgāk uh, diskutēt par šiem jautājumiem, izmantojot šo ziņojumu, lai uh, pamatīgi apspriestu savu pozīciju. Lūdzu, Kopskundz, jums vārds. Thank you, Mr. President. I want Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem par viņu komentāriem, par viņu ieguldījumu debatēs. Jūs arī labi sapratīsiet, ka uzdevums nav viegls. Un galvenās bažas man bija tāds. Kā mēs varam nodot šādu skaidru vēstījumu par paplašināšanas procesu uzticamību? Un tieši to es vēlos panākt, sagatavojot šo tekstu. Dažīs komentāri tagad. nekādā veidā net, nemēģina te atteikties no Kopenhāgenes kritērijiem. Viņi ir ļoti labi strādājuši. Bet desmit gadi ir pagājuši, un tātad laiks ir pienācis pārdomāt pašu procesu. Un tieši to es arī šeit ierosinu. Es arī sagaidu jūsu grozījumus, kas arī varētu pamlīdzēt to papildināt. Bet nav nekādā veidā man e, nolūks te atteikties vai vispār norakstīt Kopenhāgenes kritērijus. Tas viss, kas ir arī skaidri paliek spēkā. Eiropas komisijas loma, Eiropas parlamenta loma, ciešāka savskatāmība, uzticamība. Es savukārt vēlos vēl uzsvērt, ka vēl aktīvāk jāiesaist pilsoniskā sabiedrība paplašināšanās procesā. Tātad nav runa tikai par kandidātu valstu sabiedrību iesaisti iPad 2 procesā, jo ir arī vēl iespēja, protams, um, vēl izmantojot šo īpašo programmu arī tad sastrādāties ar sabiedrību, ne tikai ar valdību kandidātu valstī, bet arī mūsu dalībvalsts sabiedrības kopumā. Tātad, lai 23, 24 jau bija skaidrs, šīs sadaļas būtu sakārtotas uzreiz jau pašā procesa sākumā. Mēs tomēr redzam, ka laika gaitā tieslietu iekšlietas kļūst ar vien sarežģītāks un nozīmīgāks pašā procesā. Tā kā nu šis, protams, ir jautājums, kuru mums ir jāturpina arī turpmāk uz tā uzstāt un jāapsāk, ka tieši tieslietas iešlies, to mēs izskatām jau pašā procesa sākumā, nevis beigās. Absorpcijas kapacitāte, protams, nav nekas tehnisks. Un man nebija arī nolūku tādā veidā to pozicionēt. Mēs zinām, ka tas ir reāls fakts, un katrā ziņā tas ir kaut kas ļoti politisks. Tāpēc arī man ļoti pārsteidza Viesmas kunga attieksme, um, kurš tieši runāja, viņš ir kādreiz mūsu kolēģis. Un viņš runā par arī šo iespējamo galīgo robežu vai arī kapacitāti, uzņemšanas kapacitāti. Un nu, tad mums noteikti šie trīs pamatkritēriji Nu, nav vairs noteikti atsevišķi sociālai kriteriji, bet sociālai kriteriji Eiropā ir spēkā, un mums būtu ļoti svarīgi pie viņiem pieturēties. Paldies komisijai, paldies Sanīno kungam personīgi, kas arī mēģina atrast veidu, kā mēs tomēr varam vienoties par šiem jautājumiem. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas iestādes viss ir vienotas šajā nostājā. Tas ir atkārtīgi nozīmīgs jautājums. Paldies jums visiem! Grozījuma datums ir 8. mājas. Gaidu jūs grozījums. Paldies! Paldies par šiem ļoti interesantiem debatēm! priekšsēdētājs brauks pirms viņš izgāja. pateica vienu interesantu priekšlikumu, kuru mēs varētu vēl mēģināt tad arī turpināt, arī virzīt un diskutēt par to vispār, tad uzklausīšanas arī procesā. Jo es uzskatu, ka mēs to varam organizēt, mums to vajadzētu darīt. 8. maijs ir pārāk tuvu jau šis datums, lai sasniegtu iesniegt grozījumus. Es nezinu, kāds kundze varbūt nepiekrīt, bet. Eh, Jā, protams, ka mums vajag daudz laika, lai domātu par daudzām svarīgām lietām. Ja ir iespējams vispār šo mainīt un arī, arī iepriekš un organizēt šādu darbu semināru, tas jau būtu lieliski. Bet, nu, tagad jāliek mums šīm debatēm. Jo kolēģis Lamsdorfs jau par to tādu. Eh, ā, viņš jau gaida. Viņš arī vēlēs izteikties. Nu jā, tad jūs varēsiet turpināt. Es piekrītu Andrew un arī Marijai, ka mums tiešām vajadzētu atvēlēt tam vairāk laika. Es nezinu, nu, gan vai mums vajadzētu absolūti sadziedāt vienu dziesmu ar komisiju. Tam es īsti nepiekrītu, bet um, diskusijām jā, to es atbalstu. Labi, tā ķeros pie sava ziņojuma, kas nākamais darbkārtības jautājums. parlamenta rekomendācijas padomē gatavoties 67. ANO ģenerāla asamblē. Un drīz to vācu valodā. Runāšu lēnām un lēnām vēl, lai jūs visi pasūstat atrast savas austiņas. Esam sagatavojuši rekomendācijas, tad ir septiņi. Un kā katru gadu arī pagājušo gadu arī, arī biju Ņujorkā, piedalījos tad arī kopā no ārlietu komitejas delegāciju, lai precīzi noteikti mūsu prioritātes šim ziņojumam, kas ir reāli tad arī izņemts un darāms. Septiņi, septiņas nodaļas. Te mēs īpaši runājam par Eiropas Savienības vienoto lomu ANO sistēmā. Te ir liels jautājums par šo pārvaldību un arī tātad par valsts um, <clears throat> drošību un pasaules mieru. Septītā sadaļā no nozīmē to, ka parlaments ar vienu uzskatu, ka tie jānodrošina šāda salodētība un Eiropas Savienības vienota seja. Un pirmkārt mēs runājam par pilnīgu rezolūciju iznošanu, kas skar Eiropas Savienību, kas tātad arī rezolūcija, kas bija pieņemta īpaši spēkā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tā bija absolūti nepieciešama, un šī rezolūcija ir absolūti jāizteno pret pilnīgā veidā, un tas mums ir viens svarīgs jautājums, lai nodrošinātu, piemēram, arī mūsu viedokļu koordināciju ANO drošību padomē. Jo, piemēram, nu, <clears throat> pirms diviem gadiem Anglija un Francija, apvienotā karaliste, nepievienojās Eiropas Savienības kopēju nostāju un izteica, ka viņas vēl pieprasāt pārdomlaiku. Otrs, um, tur mēs runājam par globālo pārvaldību Nu, kādā ziņā te mēs domājam, ka um, mēs uh, to atzīstam kā vienu no Eiropas Savienības strateģiskiem jautājumiem. Eiropas Savienības pārstāvji un Eiropas Savienība pati visu laiku risina dažādas sarunas ar saviem dažādajiem pārstāvjiem paralēli ar ģenerāla asamblējai, un to mēs arī to varētu turpināt. Tomēr mēs vēlētos ierosināt absolūti svarīgo jautājumu par ANO drošības padomas reformu, uh, Protams, nav tikai par uh, padomas lielumu, tad dalībvalstu skaitu, bet arī par darbu procesu un veidu. Mēs runājam par, piemēram, ad hoc darbgrupas izveidi, m, mm, arī par ģenerāla asamblējas darbu reformas izstrādi. Tad ir tie svarīgi jautājumi. Tātad nākošā lielā sadaļa, trešā sadaļa, um, miers un drošība, te mēs runājam par ciešāku sadarbību ar mūsu arī iesaistītām partneriem kopīgi veidot mieru. Un te mēs runājam par arī preventīvām darbībām, par krīžu pārvaldību un par atbalstu nodrošinot, ko mēs saucam Silver Capacity Review, civilās kapacitātes pārskats. Tātad te mēs skatāmies visās fāzā, uh, miera procesā, mēs arī skaidri redzam, ka vajadzētu aktīvāk iesaistīt sievietes un jāatrod arī ilgspējīgāk risinājumi. Tāpat arī papildus mums vajadzēs strādāt pie tiem jautājumiem, lai nodrošinātu arī šo aizsardzības pienākumu, īpaši tajā ziņā, kur mēs skaidri nosakām, ka te ir runa par to, ka arī pēc arī konflikta beigām mums ir absolūti jārunā arī par valsts atjaunošanās fāzi. Un arī parlamentā jau arī jau komitejā mēs savukārt runājam, kad veidojam Eiropas ārējās darbības dienestu, tātad ir šīs arī strīdus izlīgumu struktūras, ja mediācijas struktūras, mēs norādām, ka ir ļoti svarīgi skaidri arī atvēlēt tam finansējumu un arī parādīt, ka tas jau bijusi arī ļoti svarīga sadarbības starp Eiropas ārējās darbības dienestu un ANO attiecīgo struktūru. Tad tā sadaļa, kur mēs runājam par arī cilvēktiesībām, uh, un nacionālajām dalībvalsts spējām eh, cilvēktiesības ievērot. Mēs vienmēr uzsveram, ka, protams, ka Dano spēlē būtisku lomu, lai padarītu tiešām to par standārtu cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. Te ir arī skaidri atrunāta vispārējais pārskats un īpašā procedūra, lai tieši, tieši piemērot cilvēktiesības. Tad sako piektā sadaļa, kur mēs īpaši izcēlām jautājumu par demokrātijas atbalstu. Un um, Es arī piekrītu daudziem kolēģiem, ka demokrātisko procesu tālāk attīstību, īpaši izmantot vēlēšanas, ar vienu jāturpina jāvirza, un uh, dažādie parlamenti un politiskās partijas būtu aktīvāk jāiesaista, lai panāktu to, ka pilsoniskā sabiedrība, uh, jaunieši un uh, sieviešu tiesību veicināšana tiktu absolūti veicināta, un tas spēlētu arī būtisku lomu. Tad mēs runājam arī finansiālu atbalstu. Uh, un tāpat arī par eh, papildus arī cilvēku resursu nodrošināšanu, lai pietiekam apmērā būtu personāls nodrošināts. Demokrāts, kas atbalsts demokrātijai, ir, protams, arī, arī atspoguļots visos ANO mērķos. Attīstība. Šeit sadaļa ir ļoti tāda, nu, nepilnīga, to arī kolēģi būs droši vien pamanījuši. Te galvenokārt mēs runājam par to, ka mēs uzsveram vēlreiz šo ciešo sadarbību arī ar attīstības komiteju, komisiju. Te mēs eh, sagaidām, ka attīstības komiteja sagatavo savu atzinumu, un tad mēs vēl varēsim papildināt un uzsvērt atsevišķos aspektus. Un visbeidzot, arī šeit eh, secinājumos mēs runājam par to, kā arī padomē. Nereti izskan arī jautājums un bažas par to, Kā var kāpināt vispārējo sabiedrības plašāku interesi par ANO darbu? Varbūt, ka te varētu runāt par plašāku parlamentu iesaist. Tas ir ļoti svarīgi, jo ANO ir gan it kā ļoti atpazīstama un arī ļoti respektēbla um, organizācija, bet jāatzīst, ka lielākā daļa tomēr neko precīzāk nezina par to, kā tiek strukturēts ANO darbs, kā tas tiek īstenots, kā tiek dalīt šie dar, darbības politika pīlāri. Tā kā mums vajadzētu aktīvāk domāt par šo plašāku atpazīstamību. Tad vēl dažas praktiskas lietas. Datums grozījumu iesniegšanai ir 9. mājas, 2012. Jo 30. un 31. maijā arī vēlamies jau tad jums arī šo datām nodot balsošanu, un tad 8. jūnijā tas tiek nodots kon padomas darba grupā un jūnijā tad viņi sagatavoja savukārt padomas starp grupu savu so pozīciju, tad ciešā sadarbībā ar padomi mēs arī varēsim šo tam izskatīt. Es pateicu jums visu par uh, uzmanību un paldies jums visiem par sadarbību, un es domāju, ka arī tālāk sadarbība ar padomi mēs šo jautājumu tad arī varēsim pilnībā sakārtot un atrisināt. Paldies! Gaidu jūs komentārus. Kolīgi. Paldies, kolēģi! Pirmais runātājs sarakstā ir Prēdas kungs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! An, um, raportor fictiv al PPE pe acest subiect și aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului. Nu jau e otro reizi es esmu uh, Eiropas Tautas partijas ēnu referents un vēlos pateikties Lamsdorfa kungam par viņa visaptverošo ziņojumu. Es gribētu nāk klējā dažiem komentāriem. Eiropas Savienības loma ANO. Pirmkārt, ir jābūt, eh, jāsniedz vienots vēstījums, koherence, mums tad jābūt ir labai sadarbībai pašas Eiropas Savienības ietvarops. Un tas parāds kopīgu Eiropas Savienības statusa izpratni. Eiropas Savienības status ANO Mums par to jāvienojas savs, savā starpā. Tikai tad, kad mēs par to būsim vienojušies savā starpā, tad mūsu partneri sapratīs, ka mēs runājam vienā balsī. Tā tad mums ir nepieciešama interpretējoša stratēģija rezolūcija. Vēl ar vienu pastāv uh, atšķirības interpretācija. Mm, tas atainojas dažādās sanāksmēs. Es uzskatu, ka pienācis brīdis ārējās darbības dienestam izvērtēt, kā šī rezolūcija tiek īstenot. Un tad varētu secināt, kas darbojas labi un paskaidrot, eh, kur kaut kas būtu uzlabojams. Es domāju, mums būtu attiecīgi jāīsteno mūsu Uh, nu, novērotāja uh, pilnvars pirms uh, mēs pieprasām pilntiesīgu dalību. Man šķiet ir laba doma nesteigties ar sarunām par atbildību sniedzot aizsardzību, ja manā skatījumā tas uh, mazina šo te aizsardzības atbildības koncepciju. Runājot par starpniecības darbību, mums būtu jāpanāk, lai padomu šai ziņā pieņem visaptverošu pieju. Runājot par atbalstu demokratizācijas procesam, man šķiet būtu vērtīgi pieminēt atbalstu, izmantojot jau esošos finanšu instrumentus. Tas jau īpaši attiec uz eh, neatkarīgajām bez nevalstiskām organizācijām. Baltkrievija un Ēģipte mums ir sniegusi dažas labas mācības. Tajās valstīs NVO ir būtiski svarīgas, ja mēs vēlamies, lai demokrātija virzītos tālāk. Tad par šiem jautājumiem būs grozījumi un ceru, ka varēsim veiksmīgi sadarboties ar mūsu referentu. Runājot par grozījumu iesniegšanas termiņu, mm, tika pieminēts 26. aprīlis. Tātad mums ir papildu laiks grozījumiem. Nu, pasakiet, kā ir, ja jūs sacījāt 9. Eh, mājas. Labi, liels paldies, tāpēc priekšsēdētājs. Next and last speaker, madam. Nākošais runātājs Munis Kunze. Grazie, prezidente. Eh, voy a hablar como miembro de... Paldies, priekšsēdētājs. Runāšu ar apvienoto nāciju darba grupas locekli Korina Kretu, kas ir no sociālistu grupas piekritīs um, sacītaļiem. Gribu vēlreiz pateikties Lamsdorf kungam par šo rezolūcijas priekšlikumu, kas ir ļoti pilnīgs un. Uh, arī pasvītroja eh, Eiropas Savienības lomu ģenerāla asamblējā. Tomēr ir daži jautājumi, kas ir vajadzīgi, lai papildinātu šo dokumentu. Pirmkārt, par Eiropas Savienības lomu apvienoties nācijās. Es domāju, ka mēs varētu atsaukties uz manu ziņojumu par Eiropas Savienību un multilaterālismu, kuras sakarā parlaments izteicās ļoti ambiciozi par Eiropas parlamentu lomu apvienoties nācijās. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, sadaļā par mieru un drošību ir atsauce uz sieviešu jautājumu konfliktu situācijās un vajadzētu pieminēt 2000 tošā gadā lēmumu 113.25 par dzimumu līdztiesību un sieviešu jautājumu konfliktu zonās un norādot, ka sieviešu dalība konfliktu atrisināšanā, pareizāk sakot, sieviešu problēma. Uh, Eh, konflikta situācijās ir transversāli jāskat no apvienoto nāciju puses un arī jāiekļauj mieru uzturēšanās operācijās eh, sievietes, taiskaitā sniedzot eh, palīdzību mm, upuriem, seksuālu noziegumu upuriem un Eh, palīdzot eh, labāku, labākai upuru integrācijai. Otrkārt, es domāju, ka sociālisti varētu nākt klajā ar orģinālu eh, devumu regulārai problēmai apvienoties nācijas kopš tika izveidota sieviešu nodaļa United Nations Women. Tās ir finansējuma problēmas. Un, uh, šīm struktūrām pietiek finansējumu, lai varētu darboties. Un es domāju, ka ir nozīmīgi mm, Es nerunāšu par eh, nodokļiem, jo tas eh, nebūtu visai populāri, bet par valstu maksājumiem eh, apvienotās nācijās kādu procentu tas varētu būt 0,01% vai, vai, vai cits maksājums sieviešu sadaļas atbalstam. Tālāk sadaļā par Eh, protekciju. Mums vajadzētu iekļaut eh, atsauc uz jauno terminu atbildības eh, pieaugums, kamēr tiek nodrošināta mm, šāda aizsardzība, un norādīt norādot to, ka Eiropas Savienība ir lielākais devējs eh, apvienoto nāciju mieru uzturēšanas operācijās. Tālāk, eh, starpniecības sadaļā varētu iekļaut vēl vienu teikumu, kas būtu preventīvā diplomācija, eh, diplomātija papildu teikumu, lai varētu papildināt šo virsrakstu un varētu pētīt iespēju par to, kā veidot asociāciju starp Eiropas Savienību un apvienotajiem nācijiem attiecībā uz eh, starpniecības eh, kapacitātēm. Un es domāju, ka šajā sakarā iniciatīva par um, kopīgo spēku izmantošanu ārlietu drošības politikā būtu būtiska. Tālāk, kas sadaļā par demokrātiju varētu piedāvāt to, lai apvienoto nāciju spēki savā mandātā iekļaut starptautisko novērotāju aizsardzību vēlēšanu novērošanas misijā. Un ja tas nepastāv apvienoto nāciju misiju mandātā, tad mums vajadzētu nonākt pie tā, lai miera procesa noslēgums, kas ir vēlēšanas, varētu notikt eh, novērotāju drošībā. Tas jau tika pieminēts zilo, eh, zilo berešu, zilo eh, ķiveru sakarā un e, to mēs varētu iekļaut arī attiecībā uz starptautisko novērotāju sardzību un vēlēšanu e, procesu novērošanu. Runājot par ieteikumiem attiecībā uz vidējiem austrumiem, vajadzētu atgūt 74. gada iniciatīvu apvienoto nāciju, veidot e, no kodola ieročiem brīvus vidējos austrumus, jo Tas, kas notiek Irānā, vieš lielas bažas, bet jābūt ir Eiropas eh, Savienībai ar stingrāku nostāju. Kā tie būtu vidējie austrumi kopumā brīvi no kodola ieročiem. Un visbeidzot, varbūt nav tik būtiski, bet iespējams, ka ir. Vajadzētu ieteikumu saņēmēju vidū iekļaut augsto pārstāvu. Paldies! Tāp Lamstorf. Lamstorf kungs. Jā, paldies. Mēs esam procesa sākumā un es ar prieku sadarbošos ar kolēģiem. Interesanti ir ideja par zināmu kvotu eh, sieviešu darbam apvienotajās nācijās un eh, Munis kundze arī minēja UN Women. Uh, bet mums jādiskutē ēnu referentu vidu, vai mēs gribam strādāt ar kvotu, vai to gribam ieteikt. Bet es vispār gribētu uh, apgāst uh, šo te um, uh, maldīgo priekšstatu, ka 26. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš, nē, tas ir 9. mājas. Un tad mums vajadzētu to visu pabeigt. Liels paldies! Man, diemžēl, uh, Eh, jūs, diemžēl, ļoti vēl sākāt skatīt šo jautājumu un uzreiz jādodas ir prom, bet eh, mēs noteikti vēl pie šī jautājuma atgriezīsimies. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. mājas. Gribētu izteikt priekšlikumu to apspriest vēl ar kopas kundzi. Mēs lēmām, ka tas būs 8. mājas, bet eh, ņemot vērā diskusijas, tad eh, varbūt, ka balstoties uz grozījumiem, kas tiks iesniegti un uz šīm debatēm, varbūt Kopskundze izdomās uztaisīt vēl vienu uh, ziņojumu projektu, un tad mēs varētu eh, varbūt nevis jūnijā, bet tikai jūlijā šo jautājumu skatīt plenāru sēdē, tātad pagarināt šo termiņu. Tātad mm, sākotnēji atstāt 8. māju, bet paturēt e, iespēju pagarināt šo termiņu uh, bet negribu to apspriest bez kopas kundzes, bet procedurāli tas būtu iespējams. Neviens neiebilst. Paldies. Tad tagad pāriesim pie pēdējā darbkārtības punkta. Tas ir jetzt. Sorry, I have a date. Uh, <laughs> it's, it's not accepted. okay.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 like es gribētu stādīt jums priekšā Jāni Kārkliņu, kurš ir UNESCO um, komunikācijas un informācijas ģenerāldirektora vietnieks uh, un ziņos mums par UNESCO darbībām vidusjūras reģionu dienvidu valstīs. Uh, viņš noteikti stāstīs par komunikācijas pasākumiem, un tur noteikti ir iesaistīta arī Eiropas Savienības nauda šajos jautājumos. Un es domāju, ka mūsu sadarbība ar ANO aģentūrām ir ļoti svarīga. Un tāpēc gribētu lūgt Kārkliņa kungu tagad uzstāties. Lūdzu, jums vārds. Paldies par ierašanos. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāja kungs, un liels paldies, ka devāt man iespēju un UNESCO iespēju stādīt priekšā īsumā mūsu aktivitātes eh, vārda brīvības un eh, plašaziņas līdzekļu attīstības jomā Uh, Ziemeļāfrikas reģionā un Arābu valstīs. UNESCO droši vien pasaulē ir vairāk pazīstams kā organizācija, kas aizsargā mantojumu, bet daudzus gadus uh, UNESCO aktīvi strādā arī pie jautājumiem, kas ir saistīti ar vārda brīvību un preses brīvību. Mēs uh, strādājam izmantojot eh, dažādas darbības. Pirmkārt, sistēmiskā pieeja, otrkārt, likumdošana. Mēs strādājam ar dalību valstīm, palīdzot tām eh, pielāgot to plašsaziņas līdzekļu likumus eh, kritērijiem, pie informācijai likumdošana, lai varētu saskaņot to visu ar starptautiskiem standartiem. Un uh, tie bija arī pirmie pasākumi, kurus UNESCO veica pēc Arābu pavasara Tunisijā, Eģiptē, bet arī Jordānā. Un tagad mēs gatavojam, gatavojam sadarboties ar uh, Lībijas jaunajām varas iestādēm. Ļoti prestižais uh, UNESCO pasākums ir preses brīvības dienas svinības, kas katru gadu notiek 3. maijā. Tas bija datums, kad pirms 21 gada Āfrikas uh, žurnālistu uh, grupa pieņēma Intukas deklarāciju, un šī preses brīvības diena ir saistīta arī ar Gilermo Kano balvas pasniegšanu uh, žurnālistiem vai žurnālistu organizācijām, kas ir devušas ieguldījumu preses brīvības uzlabošanā dažādās pasaules vietās. Šogad uh, šī, šo balvu saņēma Iluna Fatulājevs, Azerbaidžāņu žurnālists, un svinības notiks Tunisijā, Kartāžā. Un klāt būs arī augstas uh, valsts amatpersonas no Tunisijas, proti prezidents un premjers. Parasti šīs preses brīvības uh, dienas ietvaros notiek arī konference, un šogad tā būs par jaunām balsīm, par to, kā presas brīvība var pārveidot sabiedrības. Un uh, šīs konferences darbkārtība ir sastādīta tādējādi, lai varētu analizēt mēdīju lomu pārējais sabiedrībās, jauniešu lomu un jauno tehnoloģiju lomu sabiedrības pārmaiņu procesos. Un es domāju, ka tikpat svarīgi ir arī parlamentāriešu loma, un to es gribētu uzsvērt šeit, eh, ka parlamentārieši ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu vārda brīvību un preses brīvību valstīs, kas atrodas pārējais periodā. UNESCO aktivitātes um, mēnes reģionā ir vērstas arī uz kapacitātes veidošanu, uh, veidojot žurnālistu apmācības institūcijas un arī apmācot žurnālistus. Pirmie soļi, ko UNESCO veica uzreiz pēc uh, sacelšanās, uh, Mēs eh, tātad apmācījām žurnālistus par to, kā ziņot par vēlēšanām, jo bija ļoti skaidrs, ka pēc eh, gadu desmitiem eh, ilgas dzīvošanas režīmā, kurā bija tikai viena patiesība, žurnālistiem bija nepieciešama apmācība par plurālismu, par daudzpartiju sistēmu, lai viņi varētu arī ziņot par atšķirīgiem viedokļiem ko UNESCO izmanto kā instrumentu strādājot šajās valstīs, kā piemēram Tunisijā un Ēģiptē, tas ir mēdīju attīstības indikators, kas pirms četriem gadiem tika izstrādāts UNESCO ietvaros un uh, ir izmantots jau vairākās valstīs. Un šī metodoloģija ļauj analizēt un identificēt trūkumus, kas ir jāpārvar, kas ir jālabo, lai uzlabotu preses brīvību. Pateicoties tam, mēs varējām identificēt projektus, kurus tagad īstenojam Tunisijā, Eģiptē un Jordānā. Sadarbība ar ES dalību valstīm. Un uh, uzreiz pēc um, šiem notikumiem mums, pie mums vērsās uh, virkne Eiropas Savienības dalību valstu un ieteica finansēt uh, projektus šajās valstīs. Šeit gribētu minēt Beļģiju, Bulgāriju, Zviedriju, kas bija visaktīvākās un dāsnākās finansējot mūsu projektus. Uh, un mēs strādājam kopā pie dažādiem jautājumiem. Eiropas komisija šobrīd skata tādu plašāku projektu visā reģionā, kas varētu tikt vērsts uz sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu ieviešanu, tātad radio un televīziju. Un plāns ir tāds, ka mēs būtu galvenā ieviešanas aģentūra šim projektam. UNESCO uh, šobrīd ir ļoti svarīgs darbs arī strādājot pie uh, žurnālistu drošības nodrošināšanas un nesodāmības apkarošana. Mēs nevaram izveidot uh, demokrātisku sabiedrību, ja žurnālisti ir apdraudēti, ja viņus vajā vai nogalina. Pagājušā gada septembrī mēs organizējām UNESCO sanāksmi par žurnālistu drošību kur tika pieņēmts rīcības plāns par žurnālistu uh, drošību, un pirms dešām, desmit dienām uh, to atbalstīja arī valde, un UNESCO tur ir norādīta nu, kā galvenā aģentūra, lai uh, cīnītos ar šiem problēmām. Ir virkne svarīgu elementu šajā rīcības plānā, uh, kā uzlabot sadarbību dažādu ANO aģentūru, uh, Uh, sadarbību, bet arī sadarbību ar dalību valstīm. Tātad jautājums ir par to, vai drošības padomē šeit ir spēlējama kaut kāda loma, runājot par žurnālistu drošību ārpus konflikt zonām. Drošības padomas rezolūcija 1738 eh, runā par drošību žurnālistiem konflikt zonās, bet mēs šobrīd zinām, ka ka žurnālisti ir noga tiek nogalināti galvenokārt ārpus konflikta zonām. Un uh, tas ir viens no uh, galvenajiem elementiem mūsu plānā. Mēs uh, pilnīgi noteikti vēlamies arī, lai Eiropas Savienība un Eiropas parlamentārieši iesaistītos šajās debatēs, jo galu galā uh, Eh, tas ir sabiedrības un valdības uzdevums aizsargāt žurnālistus, bet sabiedrībai ir eh, jārada arī eh, tāda atmosfēra, tāda sabiedrība, kurā netiktu pieļauti uzbrukumi žurnālistiem. Atgriežoties pie, pie preses brīvības dienas, kā jau es teicu, šogad šīs svinības notiks Tunisijā. Uh, Un noslēgumā gribētu aicināt Eiropas parlamenta deputātus uh, uz Tunisu 3. maijā piedalīties uh, Pasaules presas brīvības dienā, kur būs runa par uh, mēdīju lomu pārējais sabiedrībās. Paldies, priekšsēdētāji, un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, kādi būs deputātiem. Jā, paldies, Kārklinš kungs. But that was all in that field. No? <laughs> Thank you very much for your. Bet tas arī bija viss, ko varēja pateikt latviski, kā kliņkungs. Liels paldies par eh, jūsu vis, visvaturošo skatu, bet vispārēji runājot, esmu priecīgs. Uh, ka UNESCO nodarbojas ar šo ļoti svarīgo lietu. Uh, UNESCO pārziņā taču arī ir tās valsts, kas īpaši neizceļas ar preses brīvību. Tāpēc esmu priecīgs, ka jūs īpaši darbojaties arī šajās valstīs, jo UNESCO iekļau arī tās uh, dalībvalstis, kuras uh, nav preses brīvības kustības priekšgalā. Un Eh, iespējams, ka Krievijā kaut ko tādu vēl varētu izvērst, bet, nu, katrā ziņā ne Ķīnā, un esmu priecīgs par to, ka jūs darbojaties arī eh, Ziemeļāfrikas valstīs. Esmu šis uh, reģions man jau īpaši interesē, jo es biju arī vēlēšana novērotājs Tunisijā, un mēs arī skatījām preses brīvības jautājumu un kā vēlēšanas atainojās presē. Šajā specifiskajā situācijā vecais režīms, vismaz politiskā ziņā, uh, Eh, vairs nedarbojās, eh, bet bija šī īpatnējā situācija, kā tad um, atainot vēlēšanas, jo vēl ar vienu pastāvēja darbojās žurnālisti, kas bija bijuši lojāli vecelajam režīmam, bija, dažas val, bija daži valsts lai, laikraksti, un tad atkal bija citi, kas iestājās opoz, par opozīciju. Un interesanti tas, ka neatkarīgi no tā, kas te bija par žurnālistiem, vai no vecās gvārdas, vai no jaunajiem, protams, ir jācīnās ar nesodāmību, jāaizsargā žurnālisti, kā jau jūs minējāt. Un tāpēc ir svarīgi, ka jūs varat organizēt kursus, konferences, seminārus, lai. Uh, pacelt profesionālā žurnālisma ētiku augstākā līmenī. Es domāju, šāda problēma pastāv daudzās pārējās valstīs, kurās agrāk preses brīvība nepastāvēja. Un tad eh, žurnālisti Eh, bija vai nu oportunistiski noskaņoti, vai arī tika uzskatīti par nelegālo laikrakstu žurnālistiem, bet tagad situācija ir mainījusies, un viņi vienkārši var nākt klajā ar kādu informāciju, ko viņi publicē kā faktus. Tad viņi jauc eh, laikrakstos komentāru ar faktiem. Tas attiec uz audiovizuālo jomu. Tā tad mans lūgums un iespējams arī jautājums ir šāds. Vai galvenais, eh, galvenā uzmanība nebūtu jāpievērš tām, lai uzlabotu preses brīvību, padarot žurnālistus eh, ētiskākus savā darbā, un lai arī pilsoņi varētu uzticēties jaunajiem medijiem, jo Nav jēgas uh, attālināties no vecā režīma plašsaziņas līdzekļiem un pēc tam secināt, ka arī jaunajos laikos uh, sniegtā informācija nevienmēr atbilst īstenībai. Tātad, ko jūs reāli šai ziņā varat darīt? Paldies! Paldies! Turpina nākošā runātāja, Gomeškundze. Paldies, ka esat mūsu vidū, ka jūs stājāties. Uh, Es esmu no valsts, kurā ir pieredzēta diktatūra, un tāpēc es labi zinu, cik svarīga ir preses brīvība un vārda brīvība demokrātijas nodrošināšanā. Es varētu sacīt, ka tā ir pirmā brīvība, šīta preses brīvība, vārda brīvība, kas ir būtiski svarīga. Manā valstī bija tāda laika pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, kad man likās, mēs atgriezīsimies diktatūras um, spīlēs, tad ja šāda uh, brīvība netika nodrošināta. Tātad es ļoti augstu vērtēju UNESCO būtisku svarīgo lomu šai procesā. Uh, Uh, informēt cilvēks par cilvēku tiesībām un mainot uh, priekšstats par to dažādās kultūrās, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības nu diena ir universāls, universāla vērtība, kas nāk par labu visām tautām. Un par spīti tam es tomēr gribētu lūgt, lai jūs sniegtu sīkāku informāciju par to, ko jūs reāli darāt Lībija, jo, protams, tā ir valsts, kurā vēl daudz darumā. Un tad varētu arī pastāstīt par to, kas tika panākts Parīzes konferencē. Un vēl viens jautājums. Kā jūs varat uh, sazināties, uzturēt kontakts ar Āfriku bez uh, ārpus vēl tā lielā reģiona, jo mēs apzināmies, ka preses brīvības un izteiks brīvības ziņā vispār pastāv problēmas šajā kontinentā. Um, kā jūs varētu pastāstīt par šo objākas balvu? Uh, Objāks taču ir uh, bijis lielākais uh, cilvēku tiesību pārkāpējs, un es tāpēc nevisai saprotu, kā balvai no UNESCO puses tika iedots šī diktatora vārds. Tātad, kāpēc UNESCO šādi rīkojās? Un vēl es gribētu uzdot jautājumu, Kādas ir jūsu attiecības ar Āfrikas Savienību šādā kontekstā? Jo otrā eh, Āfrikas uh, Uh, visplašāk, uh, visplīvāk apdzīvotā valsts Etiopija, kurā arī ir UNESCO, uh, UNESCO mītne. Visnotaļ apspiež preses brīvību, pat labam ir divi žurnālisti, Eh, no UNESCO puses, kas eh, ir apcietināti šai valstī. Un uh, ir dzirdēti pilnīgi nepamatoti apgalvojumi, pārmetumi šiem žurnālistiem, kā jūs skaidrot šo situāciju. Un nobeigumā runājot par Azerbaidžānu, augstvērtēju to, ko jūs piešķirt šo balvu Azerbaidžānu žurnālistam. Uh, ņemot vērā to, ka tuvojas Eirovīzijas eh, pasākums, tad eh, šādā veidā arī tiks uzsvērti šie cīnītāji par preses brīvību. Un eh, man gan ar zināmu mm, nožēlu jāsaka, Eirovīzija tad cels gaismā šo balvu, bet, nu, UNESCO arī šavā, šajā ziņā kaut ko varētu vēl darīt. Paldies! Liels paldies! Turpin Broka kungs! Mr. Kārklīns, you have the floor. Kārklīn kungs, vārds jums. Thank, thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos deputātiem par viņu uzdotiem jautājumiem. Galderkungs, Es varu jums tikai piekrist. Žurnālistu profesionālisms pārējais valstīs ir būtiski svarīgs. Mēs sākām ar programmām, kas risinātu konkrētā žurnālista problēmas pēc šiem pārmaiņu uh, notikumiem pirms, vēlē, pirms vēlēšanām, kā atainot šīs politiskās debates eh, konkrētā valstī. Tā mēs rīkojamies ar Tunisijā un Ēģiptē. Mm, tiek izveidoti nepieciešamie priekšnoteikumi sadarbībai ar institūcijām, jo ANO nav iespējas eh, tiešā veidā risināt žurnālismu apmācības jautājumus, Tātad mēs sadarbojamies ar iestādēm, kas tālāk apmāca žurnālistus. Mēs strādājam ar mūsu partneriem no nevalstisko organizāciju puses, un tie tad var risināt eh, šai ziņā īpaši specifiskos jautājumus. UNESCO pirms četriem gadiem izstrādāja mm, eh, modeļa mācību programmu žurnālismu jomā, žurnālistikas jomā, tas attiec uz žurnālismu skolām, arī tā skaitā šajā reģionā. Un šī mācība programma pat labam ir pieņemta sešpa, 60 skolās 15 valstīs attiecībā uz šo reģionu, var pieminēt Maroku un Ēģipti, kur žurnālistikas eh, skolās tika pieņemta šī mācība programma. Viens jautājums, kuru mēs skatīsim arī Pasaules presbrīvības dienas svinībās eh, Tunisija, ehm, būs tieši saistīts ar eh, profesionālo ētiku žurnālistikā. Šis svarīgs jautājums. Mēs Lībijā pat labāk vēl nedarbojamies. Tā es atbildu uz Gomešas kundzes jautājumu. Un tā ir tāpēc, ka drošības uh, apstākļi šajā valstī vēl nav pietiekoši, taču mēs strādāsim Lībijā. Mēs, tāpat kā Tunisijā un Eģiptē un Jordānijā, sāksim no mēdīju ainas izvērtēšanas, sākot ar attīstības rādītājiem. Un tad mēs izstrādāsim darbības uh, plānu šajā valstī. Man gan jāatzīst, ka pat labāk mūsu rīcībā nav pietiekoši plaši resursi, lai sākt mūsu darbību Līdijā, jo vēl neviens dino, donors nav paudis savu interesi sniegt finansējumu šīm problēmām. Taču es zinu, ka tā šāda donāra būs, jo īpaši no Itālijas tā ir tradicionāla valsts, kas, valsts, kas tradicionāli ir paudus interešai valstī. Galvenais UNESCO fokus tieši attiecas uz preses brīvību un plašsaziņas līdzekļu attiec, attīstību. Mēs strādājam pie mm, starpvaldības programmas, pie mēdēja attīstības, un šīs programmas ietveros apmēram 50% no visas darbības tiek eh, vērsti tieši uz projektiem Āfrikā. Kopš šī projekta sākuma pār par 100 miljonu dolāru tika iezīmēti eh, pār par eh, simtiem projektu, un kā jau minēju, vairums no tiem ir tieši Āfrikā. Mums ir uh, institucionālas attiecības ar Āfrikas Savienību, īpaši cieši mēs uh, sadarbojamies ar uh, Āfrikas Savienības preses brīvības referentu. Mēs iestājāmies par preses brīvības veicināšanu, mēs sadarbojamies ar daudzām Āfrikas valdībām, lai preses brīvībai tiktu veltīti arī tiesība akti, un tas attiec īpaši uz pieju informācijai, jo tieši mm, tas ir galvenais aspekts eh, mūsu darbībai Āfrikā. Runājot par profesionālo mediju attīstību un žurnālistikas apmācību, mm, mēs mm, sadarbojamies ar 20 eh, universitātēm Āfrikā, tad tie ir tādi kā izcilības centri, un arī šajā gadījumā Mūsu darbība balstās uz UNESCO izstrādāto žurnālistikas uh, mācību programmas modeli. Tātad tā mēs sniedzam apmācību Āfrikas žurnālistiem. Runājot par Objan balvu, tā nav nekāda sakama ar uh, iz, uh, e, parunas brīvību. Ekvatorālās Gvinējas delegācija ierosināja šo balvu. Uh, un uh, ar konsensu izpildu padomis uh, balsojumā 2009. gadā tika pieņemta šī balva kopš tā laika izpildu padome. Šo jautājumu ir skatījis vairākas reizes. Man jāsaka, ka debates delegāciju vidū bija visnotaļ kaismīgas. Uh, konsens netika rasts un pēdējā izpildu padome balsoja par šo lietu. Balvas nosaukums tika mainīts, taču vienbalsība netika panākta. Vairākuma balsojums eh, bija tās, ka bal, šī balva atkal tika apstiprināta, ja tā varētu sacīt, runājot par Azerbaidžānu un arī par citām valstīm. Varētu sacīt tā, ka UNESCO vai um, UNESCO ģenerāla direktorāts, ģenerāla direktors ir uh, publiski nosodījis žurnālistu nogalināšanu, žurnālistu slepkavības. Runājot par uh, brīvību un žurnālismu, mēs esam piesardzīgāki un nevienmēr nākam klajā ar publiskiem paziņojumiem Taču mēs klusiņām strādājam ar delegācijām, ar valdībām, ar, ar profesionālajām asociācijām, tarās, tajās valstīs, kurās mūsuprāt UNESCO ieguldījums varētu nest augļus preses brīvības veicināšanā. Un tas attiecas arī uz bijušajām PSRS republikām. Uh, Un mēs esam aktīvi iesaistījušies šajā reģionā arī attiecībā uz preses brīvību. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, turpina Broka kungs. Um, es nevisai labi zināju par praktisko darbu, kādu īsteno UNESCO šajā jomā, tāpēc es domāju ļoti saprātīgi mums šajos jautājumus sadarboties arī tālāk izstrādājot tiesību aktus. Um, te ir arī mediju jautājumi Ēģiptē un Tunisijā, un ļoti labi, ka ir programmas uh, par valsts uh, pārraides sektoru. Tāda ir ļoti svarīga šī sadarbība šai jomā, un parlaments šai ziņā arī varētu palīdzēt, tad mēs varētu stiprināt mūsu uh, kapacitāti, mēs kā parlaments varam ar, arī sniegt savu ieguldījumu, tātad tas būtu ļoti vērtīgi. Tas būtu labs sadarbības veids. Konstato kungs, man ir paziņojums, ka 2013. gadā presa brīvības diena norisināsies parlamentā. Ā, jūs izskatāt šādu iespēju. Nu labi, būtu labi, lai tieši tā arī notiktu. Un 2013. gadā ir arī 25. Saharova balvas gada diena. Uh, Un arī te ir saikne ar izteiksmes runas brīvību. Tas tad būtu laba abu balvu mm, satikšanās vieta. Tad mēs varētu arī izskatīt iespēju, kā abiem, abām svinībām tad piešķirt attiecīgos skatījumu. Liels paldies par sadarbību. Ceram, ka vēl būsiet mūsu vidū. Paldies. Līdz ar to sanāksme ir beigusies, saka Broka kungs.